Mes chers collègues, Godātie kolēģi, es ierosinu sākt darbu. Labdien visiem! Vēlējos vispirms sirsnīgi apsveikt visus klātesošos deputātus, tos, kas ir uh, no jauna ievēlēti un atkārtot ievēlēti. Man prieks redzēt daudz pazīstamu seju šeit zālē, daudz draugu, un es uh, arī uh, sveicu jaunievēlētos uh, deputātus Konstitucionālo lietu komitejā. Un uh, Esmu pārliecināta, ka šis uh, sasaukums būs ļoti interesants. Man arī ir liels prieks atkal tikties ar AFCO komitejas darbiniekiem un, un uh, esmu pārliecināta, ka viņi arī strādās ļoti aktīvi un arī pateicos tulkiem, bez kuriem nebūtu iespējams efektīvi strādāt. Uh, saskaņa ar mūsu reglamenta 14. panta pirmo punktu. Es kā AFCO komitejas otrā priekšsēdētāja vietniece vadīšu komitejas sēdi līdz tam brīdim, kad tiks ievēlēts jaunais komitejas priekšsēdētājs. Es paziņoju sēdi par atklātu un mūsu uzdevums ir izveidot komitejas bīroju, ievēlot komitejas priekšsēdētāju un vietnieku saskaņā ar reglamenta 204. pantu ievēlēsim vispirms priekšsēdētāju un pēc tam priekšsēdētāju vietniekus. Tāpat vēlējos norādīt, Uh, kādi aizvietot aizvietotāji balsos īsteno locekļu vietā. Eiropas Tautas partijas grupa ir informējusi par to, ka balsošanā piedalīsies aizvietotāji, uh, konkrēti trīs aizvietotāji, un tie ir Pilārā Jūzo, Ivāna Malediča, un Viviana Rēdinga, kura aizvietos Arijas Kanetes kungu, Elmāru Broku un, un Sarjušu Voļska kungu. Es vēlējos jautāt, vai ir kādi citi aizviedotāji, kuri piedalīsies, kurus ir izvirzījušas citas politiskās grupas. Nē, citu aizvietotāju nav. Līdz ar to man tagad ir godātie kolēģi, jums jājautā, vai jums ir līdzi balsošanas kartītes. Gadījumā, jā, mums būs uh, nepieciešams balsot ar kartītēm. Tagad, ja jums nav līdzi balsošanas kartītes, tad jums vēl ir laiks tās sagādāt vai Vai eh, visiem viss ir kārtībā? Labi. Līdz ar to varam sākt balsošanu, procedūru. Tagad uh, ir uh, tā man uh, apliecina, ka mums ir nodrošināts kvorums. Un tagad uh, uzklausīsim ierosinājumus uh, priekšsēdētāja amata kandidātiem. Lūdzu, vārds Šaplinkungam. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos arī sveikt visus jaunievēlētos deputātus. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā es izvirzu kan... Danutas Hubners kandidatūru priekšsādātāja amatam. Ļoti labi. Paldies, godātais kolēģi. Es uh, gribētu jautāt uh, Danutai Hubners kundzei, vai viņa piekrīt uh, kandidēt uz priekšsēdētāju amatu. Jā, es piekrītu. Vai ir citi kandidāti, kurus vēlas izvirzīt citas politiskās grupas. Nav? citu kandidātu. Labi. Līdz ar to mums ir viena kandidāta, ko izvirzījusi ETP grupa. Viņa ir komitejas īstenā locekle un ir aizpildījusi arī finanšu interešu deklarāciju, jo tie ir divi priekšnosacījumi, lai varētu kandidēt uz šo amatu ir tikai viena kandidāte, Danuta Hubnere, kur izvirzīs Eiropas tautas partijas grupā, un es ierosinu, kā tas ir um, mūsu tradīcijās, um, balsot ar aklamāciju. Un ja visi esat viensprātis, tad līdz ar to paldies, kolēģi! Es varu apsveikt uh, Danutu Hubneri ar ievēlēšanu priekšsēdētājas amatā ar aklamāciju, un es dodu uh, tagad viņai iespēju vadīt sēdi. Uh, just thank you very much. Paldies! Paldies par jūsu izrādīto uzticēšanos! Un pāriesim tūlīt pēc nākamā darba kārtības punkta, un tā ir pilna biroja ievēlēšana. Protams, ir jāievēl vice prezidenti. Uh, Un eh, katrai komitejai ir iespēja priekšsēdētājam blakus sēdēt četriem priekšsēdētāju vietniekiem, un pirmais priekšsēdētāja vietnieks ir no goja grupas, un es vēlētos uzklausīt jūsu kandidātu vārdu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un apsveicu jūs ar ievēlēšanu. Goja vārdā es vēlētos ierosināt, lai Spinelī kundze būtu pirmā kandidāte. Un eh, viņa ir ārkārtīgi laba kandidāte, tāpēc es domāju, ka viņa būs lieliska šajā amatā. Paldies, saka priekšsēdētāji, tā tad eh, pirmā priekšsēdētāja kandidāta, pir, priekšsēdētāja pirmā kandidāta amatam ir vēl kāda kandidāta? Neredz, ka būtu. Tad eh, vēlētos griezties pie Spinelli kundzes, vai viņa pieņem šo priekšlikumu kandidēt. Jā, es akceptēju, pieņem, paldies. Mums ir tikai viena kandidāte, un mēs varam ievēlēt Spinelī kundzi ar aklamāciju. Thank you, congrats. Paldies un apsveic, un tagad eh, pārējām pie priekšsēdētāja otrā prieks vietnieka ievēlēšanas, un šis amats eh, ir paredzēts sociāldemokrātiem. Greslas kundze, saprot, ka jūs e, nominēsiet kandidātu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Breso kundze saka, arī es e, sociāldemokrāta grupas vārdā vēlētos jūs sveikt ar ievēlēšanu. Un mūsu grupas vārdā otram priekšstādātāju vietnieku amatam es vēlos nominēt Pereiras kungu. Vai ir vēl citi kandidāti? Otrajam vicepriekšsēdim. Neredz, ka būtu. Spinelli kundze jau tiek aicināta prezidijā. Jā, es tiešām pieļāvu kļūdu. Es e, pieļāvu kļūdu un par to atvainojos. Es, e, man vajadzēja pateikt, ka visiem kandidātiem ir jābūt iesniegtam un akceptētam finanšu deklarācijas papīram. Tātad e, mums ir tāda pati situācija kā pirmā vicepriekšsēdētāja gadījumā un ievēlēsim ar aklamāciju. Tātad Pedros Silvas Pereiras kungs lūdzu, esat aicināts prezidijā. Un tagad vēlēsim trešo viceprieksēdi. ECR grupai ir šis kandidāts un Messerschmitt kungam būs jāpiedāvā kandidāts. ECR grupa vēlas piedāvāt uh, Vistovska kungu kā trešo viceprieksēdētāju šai komitejai. Paldies! Es eh, griežos pie Virzdovska kunga, vai viņš piekrīt kandidēt, jā, vai ir vēl kāda cita kandidāta trešajam viceprieksēdētāju amatam. Citu kandidātu nav. Tad eh, atkal ievēlēsim trešo viceprieksēdētāju reklamāciju. It's, it's done. Esam ievēlējuši. Tā tad eh, krēsls ir brīvs un aicina trešo vicepriekšsēdētāju prezidijā. Un ceturtais eh, vicepriekšsēdētājs iet, aiziet EPP grupai. Lūdzu, kāds ir jūsu kandidāts? Paldies, priekšsēdētājs kundze, un es arī vēlētos pieslēgties tiem, kur apsveic jūs ar ievēlēšanu. EPP vēlas eh, izvirzīt eh, Paulu Anģelu kungu ceturtajam vicepriekšsēdētāja amatam. Paldies, Paulu, vai jūs eh, piekrītat kandidēt, vai ir citas kandidatūras? Ceturtajam vicepriekšsēdētāja amatam. Ja nē, tad ievēlēsim ceturto priekšsēdētāju vietnieku ar aklamāciju. Uh, thank you uh, very much. Pa Paldies, uh, Paulo. Ja mēs atradīsim kādu brīvu krēslu šeit prezidijā, tad jūs esat aicināts mums pievienosies. Cita darba kārtības punkta faktiski nav. Ir vēl divi jautājumi, citu jautājumu vidū. Pirmais, pirmā normālā sēde, tā varētu saukt, ir paredzēta 22. vakarā. Vēlētos pateikt, ka mums ir zināmas problēmas par to, ka mūsu sēdes pārklājas ar citām sēdēm. Un eh, sekretariāts jūs iepazīstinās ar to, kādus risinājumus mēs varētu piedāvāt. Un otrs, otrs temats citu jautājumu sakarā ir ECR eh, e prasība. Uzklausīsim ECR teikto. Prieksēdētājs kundze. Chciałbym zasygnalizować. Prieksēdētājs kundze, es tikai vēlējos pateikt, ka ir, ne, ir, izradi, ir parādījies priekšlikums izmainīt reglamentu Eiropas parlamentā. Kā tiks ievēlēts komisijas prieksēdētājs? Es esmu pārliecināts, ka šīs vēlēšanas, ja tās vispār par tādām varētu nosaukt, Tā tad vispār vēlot augstus uh, amatus, vēlēšanām ir jābūt caurskatāmām. Caurskatāmībai un uh, transparencei tikai tā mēs varam spēlēt uh, godīgu spēli. Līdz ar to izmainīt parlamenta reglamentu būtu mans priekšlikums. Bet, ja prieksēdētāja uzskata, ka mēs šo jautājumu varētu atrasināt Strasbūrā, Tad eh, kā jūs to iedomājaties? Strasbūra ir pēc pāris eh, dienām. Es vēlētos eh, strādāt par, pie šā jautājuma. Nē, nē, diskusijas tagad neustrā, neuzsāksim. Mēs, mēs uzklausījām jūs vienu minūti un ar to arī pabeidzam mūsu sēdi. Un tiekamies 22. trijos pēcpusdienā. Un līdz tam es domāju, ka mēs vēl sasauksim koordinatoru sēdi. Paldies!